deputāti neieslieks priekšlikumu atcelt šādu lēmumu 48 stundu laikā. Tāda bija priekšādātāja paziņojuma, par ko vēlējos jūs informēt, un tagad pāriesim pie darba kārtības, kas ir mūsu priekšā. Darba kārtības projekts tika apstiprināts priekšādātāja konferencē 9. septembrī saskaņā ar 137. reglamentu pāntu. Jūsu priekšā ir darba kārtības projekts. Un kā jūs zinat, mums priekšā gāja ļoti nopietnas darbs. Pagājušā nedēļa uzklausījām komisāra amatu kandidātus, un šonedēļ par šiem komisāra amatu kandidātiem balsojām.